9. pāntam, 1. punktam. Tad, tad šī informācija ir pieejama arī plenārsēdes mājas lapā. Arī protokolā tiks minēts šie sarunu tēmas. Tā atbilstīgi 69. pānta otrajām punktām noteikts deputātu skaits vien vai vairāk politiskā grupa. Uh, var rakstiski līdz rītdienas, otrdienas 14. martam 2024 iesniegt uh, iebildumus pret sarunu uzsākšanu, ja netiks, ne, neizskanēs šāda veida iebildumi un komentāri līdz noteiktam termiņam, tad komiteja varēs uzsākt sarunas. Tad arī vēlos informēt, ka trešdienas kopā ar pār